pāriesim pie debatēm par cilvēku tiesību pārkāpumiem saskaņā reglamentu 135. pantu. Uzstājas Lamberts kundze. Es uh, esmu um, uzstājos kā Dienvidā Āzijas uh, valsts sadarbības grupas priek, pārstāve. Es paužu līdzjūtību visiem, kuru tuvinieki ir gājuši bojā teroristu uzbrukumā Lahorā un citos nesenos uzbrukumos. Mēs uh, Mēs vēlētos, lai šādu uzbrukumu skaits mazinātos, lai valdība rīkotos aktīvāk, cīnoties pret uh, teroristiem. Mēs augstu vērtējam valdības veiktos pasākumus, lai reformētu izglītības sistēmu, lai stiprinātu cilvēku tiesību ievērošanu, lai nodrošinātu līdztiesību likuma priekšā un lai uh, tiktu izveidota neatkarīga cilvēku tiesību konvencija un lai tiktu respektētas tās konvencijas, ko šī uh, Pakistānas valdība ir parakstījusi un arī GSP plus, uh, lai tiktu ievērot, lai tiktu atcelts nāvis sots. L'onorevole Vaidenholzer in aula? Vaidenholzer kungs, vai viņš ir zālē? Lam. Šķiet, ka ne. Tad Kelam kungs, paldies. Mēs esam patiešām noraizējušies, ka Pakistānā joprojām turpinās terorisms un vardarbība, lai gan šī valsts mums ir svarīgs partneris. Uh, 27. mārta slaktiņā galvenokārt eh, mērķis bija kristieši, bet gāja bojā arī daudz musulmaņu. Mēs ciešām kopā ar bojā gājušiem un viņu ģimenēm. Jāsaka, ka tas nav vienīgais pārkāpums. Jāsaka, ka hindusi, kristieši un citas reliģiskās konfesijas joprojām Pakistānā cieš. Naids un vardarbība pret minoritātēm eh, bieži vien sakņojas diskriminējošos likumos reģionos ir ļoti grūti stabilizēt situāciju, ņemot vērā arī tās augtos zaimošanas likumus. Asšas Bībī uh, gadījums ir patiešām šausminošs. Aša Bībī ir vienīgā sieviete, kas ir apsūdzēta zaimošanā un jau sešus gadus gaida nāves soda izpildi. Pakistānas iestādēm ir nekavējoties. Uh, jānodrošina tiesiskums un jāsaka, ka vēršanās pret reliģiskajām minoritātēm e, mums rada daudz raižu un Pakistānas valdībai ir jācīnās pret terorismu un neiecietību. Paldies! Paldies, Tānaka kungs, lūdzu! priekšsēdētāja kungs. Jāsaka, ka tie, kas ir uh, reliģisko minoritāšu pārstāvi Pakistānā, viņu dzīve ir patiešām grūta. Mēs te runājam par šijas, amadīs, uh, hindusiem un arī uh, kristiešiem. Lahores uzbrukumi patiešām, diemžēl, nav viens izolēts incidents, un mums ir tas jāsododa. Un, protams, būtu negodīgi teikt, ka Pakistāns iestādes neko nebūtu darījušas, bet tomēr ir iespējams darīt vairāk, lai lai radītu gaisotni, kurā visi viens otru ciena un mīl. Un jāsaka, ka Pakistānas likumdošana par reliģijām un zaimošanas likumu patiešām rada mums ārkārtīgi daudz bažu. Jāsaka, ka šie likumi ir jāceļ. Un jāsaka, ka Sadams tas ir, teica, ka ir jāceļ šis zaimošanas likums, diemžēl par to viņš samaksāja ar savu dzīvību, tāpat kā daudzi citi. Es uzskatu, ka joprojām valsti plosa ekstrēmisma. Uh, viļņi, mums ir jāce, jāvēršas pret neiecietību, par to esam runājuši jau daudzas reizes, Pakistāna aizvien ir mūsu darba programmā, un valdībai beidzot ir jāpanāk pārmaiņas. Paldies, Tana kungs, un tagad veržjā Baidenholzer kungs, tagad ir atnācis lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, Pakistānu, par Pakistānu mēs nerunājam šeit pirmo reizi. Mēs tagad uh, aizvien no jauna runājam par reliģisko neiecietību, par teroristisku sektu, uh, kas ir talibāni, kas īstenībā apsar, apdraud visus, kas uh, islāmam uh, stāv ceļā viņu acīs. Uh, un jāsaka, ka viņi vērš pret citu reliģisko konfesiju pārstāvjiem, bieži vien tie galvenokārt ir viņu atentātu uzbrukumi. Uzbrukums Lahorē, kur cilvēki vienkārši bija mierīgi sapulcējušies, viņi gribēja mērķēt uz kristiešiem, bet tur gāja bojā arī ļoti daudz musulmaņu. Jāsaka, ka šī rīcība, šie uzbrukumi ir šausminoši pretīgi un noziedzīgi. Uh, Mums ir jādara viss, kas mūsu spēkos, lai cīnītos pret šo apdraudējumu. Mēs patiešām sagaidām, ka Pakistāna aktīvāk un stingrāk vērsīsies pret šiem teroristu uzbrukumiem. Paldies! Paldies! Veržijā kundze, tagad vienu minūtu. Paldies! Lahoras parkā atentātā bojā gāja 72 cilvēki, vairāk nekā 300 tika ievainoti. Mērķis bija kristieši, bet cieta visvairāk uh, paši musulmaņi. Tāpat nākošā dienā notika uzbrukums šītu mošejai. Uh, Tā, to ir radījusi Persijas līču valstu, dažu valstu bīstamā spēle un arī pašas Pakistānas valdības darbība, un viņi tagad ir zaudījuši kontroli. Mēs uh, konstatējam autoritāras tendences, tiek atjaunots nāvesots izņēmuma uh, tribunāli, tiek vajāti progresīvi aktīvisti un žurnālisti. Un, uh, Eiropas Savienībai būtu jāizmanto visas iespējas, lai apturētu šo vardarbības eskalāciju un reģiona destabilizāciju. Eiropas Savienībai e, var e, būt e, pozitīva ietekme šai reģionā. Paldies vārds Teličs kungam. Priekšsēdētājs kundze, uzbrukumi uh, Lahore ir patiešām šausminoši un riebumu raduši, un mēs šodien patiešām paužam dziļu līdzjūtību upuriem un viņu ģimenēm cilvēki ir zaudējuši sev tuvos un mīļos, un vairāk simti ir cietuši šajos uh, uzbrukumos. Un jāsaka, ka diemžēl tas ir viens no kārtējiem nāvējošiem uzbrukumiem, un nekas mums neļauj cerēt, ka situācija uzlabosies. Pakistānai beidzot ir jāpieliek punkts reliģiskajam ekstrēmismam un radikalizācijai. Citādi mēs te atkal no jauna un jauna katru ceturtdienu runāsim par situāciju Pakistānā. Tādēļ mēs pieprasām, lai Pakistāns iestādes cīnās pret šo naidīgo ideoloģiju, pret ekstrēmismu, terorismu, pret neiecietību, jācīnās arī pret sociālo un. Uh, ekonomisko atstumtību un segregāciju, bet Pakistāna viena pati negūs panākumus. Visiem reģionāliem spēlētājiem startautiskajai kopienai ir jāizaistās šajā darbā, lai cīnītos pret terorismu pūķi, un Eiropas Savienībai, protams, ir jāspēlē sava loma. Tādēļ mēs pieprasām, lai komisijas vicepriekšsēdētāja Margarīni, ārējās darbības dienests un citas iestādes cīnītos pret terorismu draudiem Pakistānā un lai patiešām valdība tiktu mudināta cīnīties pret terorismu un galu galā to izskaust, kā arī cīnīties pret radikalizāciju. Paldies! Paldies! Tagad uzstāsies individuālie runātāji. Tagad pretskungs. Mulțumesc, doamna președintă. Atentatul de... Paldies, priekšsēdētāji. Lahoras uh, atentāts, uh, kurš notika 27. martā. Šajā dienā kristieši svinēja lieldienas. Tas ir kaut kas šaušalīgs, ka kā tādi uzbrukumi notiek. Mē, uzbrukumu mērķis bija kristiešu kopiena, bet šajā uzbrukumā cieta arī citu uh, kopienu pārstāvi. Šādi atentāti būtībā ir vērsti pret visiem Pakistānas iedzīvotājiem. Tādēļ Pakistānas valdībai būtu jāuzsāk neatlaidīga cīņa pret reliģisko ekstrēmismu. Pakistānā ir jā jāiemācās būt iecietīgiem pret minoritātēm, pret reliģiskajām minoritātēm, vēl jau vairāk tas taču ir ierakstīts Pakistānas konstitūcijā. Tomēr šī likums par zaimošanu uh, ir pretrunā ar šo principu, un mēs pieprasām uh, atbrīvot apcietinātos. Hovita kungs, tagad pēc tam, kad atguvāmies eh, kaut nedaudz pēc Parīzes un Briseles teroristu uzbrukumiem, jāsaka, mēs atkal piedzīvojām kārtējo teroristu uzbrukumu. Un jāsaka, ka 80% no bojā gājušajiem ir uh, musulmaņi bijuši šādos uzbrukumos. Teroristi bērnu rote laukumā lieldienu svētku uh, pašā pilnbriedā uzbruka visnevainīgākajiem sabiedrības locekļiem. Un jāsaka, ka tās valstis, ar kurām sadarbojamies cīņā pret terorismu, mēs vienmēr runājam par demokrātiju un cilvēktiesībām, un to pašu mēs šodien paužam arī savā rezolūcijā Pakistānai mēs lūdzam, lai viņi atceļ nāves sodus un lai patiešām arī notiktu aktīvāk cīņa pret terorismu un tikti meklēti un sodīti vainīgie. Un mēs patiešām esam aktīvi cīņā pret terorismu, mums ir jāpauž solidaritāte Pakistānai un arī visām pārējām valstīm, kas sēro par upuriem. Paldies, un tagad Bēlderkungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tad, kad Pakistānas eh, kristieši uh, svinēja svētkus, viņiem uzbruka un patiešām ir arī uh, jāvērš pret terorismu. Un ja mēs runājam par to, kas teikts eh, Bībelē, tad naids ir uh, slēpkavības uh, sakne un mēs to pieredzam atkal redzot uh, Lahoras šausminošos notikumus. Jāsaka, ka Pakistānas jaunieši tiek indēti ar nepareizām vēstīm, ņemot vērā to, kas ir teikts skolu grāmatās. Un jāsaka, Jāsaka, ja mēs eh, sniedzam finansējumu Pakistānas izglītības sistēmai, ko tad mēs ar to panākam? Jāsaka, ka ir 14 tūkstoši madrasu, tātad islāma skolu, eh, kurās bieži vien Pakistānā cilvēki tiek sakūdīti un eh, viņos tiek iesēta šī naida sēkla. Nu, vai tad ar šo asins pirti Lahorē nav gana, lai pieliktu punktu tam visam un Pakistānas valdībai ir jāgarantē savu pilsoņu drošību? drošību un nevar šādas nāļu kurināšanas pasākums atbalstīt. Bēlderkungs, vai atbildēsiet uz zilās kartītes jautājumu no Fronsolikas kunga? Lūdzu, dārgais kolēģi, līdztekus tam, ka teroristu uzbrukumu Pakistānā nogalināja daudzus cilvēkus, Daudz cilvēku tagad dodas prom no šīs valsts, daudz migranti ierodas Eiropas Savienībā. Tie nav uh, ne irākieši, ne sīrieši, ne afgāņi. Nu, varbūt komisijai vajadzētu iesaistīties sarunās ar Pakistānas valdību, lai stabilizētu situāciju uz vietas, lai tik daudz cilvēku nedotos projām. Jo jāsaka, ka Pakistāns iedzīvotāju skaits, kas mēģina nokļūt Eiropas Savienībā, katru dienu pieaug. Uh, Belderkungs, lūdzu, paldies. Es jau kādu laiku esmu uh, pētījis situāciju Pakistānā. Pat tika runāts par divām valstīm, tātad par uh, pilsonisko varu un šo noziedzīgo teroristu varu. Tāda ir situācija Pakistānā. Un parlamentam vajadzētu paskatīties, kas tur patiešām notiek uz vietas, jo situācija patiešām tiešām sprādzienu bīstama. Paldies! Paldies! Tagad uh, ir uzstājušies politisko grupu runātāji, un tagad būs individuāli runātāji Holēnī kungs. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Mums ir skaidri un gaiši jāpasaka. Uzbrukums Pakistānā bija vērsts pret kristiešiem, tad, kad viņi svinēja savus reliģiskos svētkus. Mums ir jāizrāda solidaritāte pret upuriem un viņu radiniekiem un tuviniekiem, un šī solidaritāte ir patiešām jādemonstrē. Šie cilvēki tika nogalināti mērtiecīgi. Atentātu veicēji gribēja šos cilvēkus kavēt viņu reliģijas piekopšanā, radikalizācija, terorisms Pakistānā kļūst aizvien aktīvāki, valdība mēģina tur kaut ko darīt, bet, nu, bez īpašiem panākumiem, cerību nav daudz. Pēc atentāta tika. Uh, nodibināta eh, iecietības grupa, iecietības kustība, bet ar to vien nav gana. Mums ir daudz intensīvāk jācīnās pret šīm milzīgajām problēmām. Paldies. Eh, nu, tagad Kāna kungs uz vienu minūti. Priekšsēdētājs kundze, mēs patiešām nosodām uzbrukums Lahorā un uh, paužam savu līdzjūtību upuru draugiem un ģimenēm pēdējo 30 gadu laikā Pakistāna ir smagi cietusi, vairāk par 60 tūkstoši cilvēku ir gājuši bojā. Uh, un ekonomikas eh, zaudējumi ir mērījami 100 miljārdu eiro apmērā. Jāsaka, ka tā ir ļoti svarīga valsts reģionā Eiropas Savienībai un uh, starptautiskajai kopienai ir jāatbalsta Pakistāna cīņā pret terorismu. Mēs paši Eiropā nu pat pieredzējām uh, Parīzē un Briselē šausminošus teroristu uzbrukums. Terorisms ir globāla problēma. Mēs tepat nerunājam par uh, cīņu starp atšķirīgām reliģijām un kultūrām struktūrām. Nē, tie vienkārši ir ekstrēmisti, kas vēlas sašķobīt mūsu sabiedrības pamatus. Un mums ir jāsadarbojas, lai cīnītos pret terorisma cēloņiem, lai cīnītos pret turpmāku radikalizāciju, jābeidz terorisma finansējums un ir jāveicina integrācija. Un Eiropas līderiem ir eh, jāsadarbojas daudz labāk, runātājs tiek pārtraukts, jā, un mums ir jāturpina. Mm, veicināt cilvēktiesību un miera vērtības. Nākamais runātājs Baširkungs, viena minūte no Pešavāras līdz Parīzei, no Briseles līdz Lahorai, es vienmēr esmu uh, nosodījis terorismu, neskatoties, kurš šie atentāti notiek, tie ir barbariski, uh, naidpilni akti, ko nevar ne attaisnot, ne saprast nekādā veidā, un reaģējot uz uzbrukumiem Pakistānā, ir jāizmanto tā pati mēraukla. Mums ir jānosoda šie noziegumi, paužot solidaritāti, upu, upuriem un Pakistāns iedzīvotājiem nevajag būt nu, tādiem aizspriedumainiem, bet citi izmanto šo iespēju, lai kaut ko diktētu Pakistānai, pamācot, kā piekopt iekšpolitiku. Nu, un ja pēc uzbrukumiem Eiropā kāds teiktu, jā, mums ļoti žēl, bet mūsu migrācijas politika un in, vājā integrācijas politika ir vainojama šajos atentātos. Mūs neviens nepamācīja, un tas bija pareizi pareizi, un mums ir jāiesaistās politiskās debatēs par Pakistānu, bet šis nav īstais brīdis to darīt. Paldies! Liels paldies, saka priekšsādātāja, tālāk Pāvels Svoboda. Važenā paņa predsedājīcī, važenā. Liels paldies, priekšsādātāja, komisārs kundze atzinīgi vērtē šo rezolūciju, jo tajā nosodīti barbariskie teroristu uzbrukumi Lahorā par upuru lielā mērā krita tieši krit, kristieši, un kristieši ir tā reliģiskā grupa, kas pasaulē tiek vajāt visvairāk. Mēs šeit Eiropas parlamentā vēlamies viņus aizsargāt. Šo cilvēktiesības steidzamības jautājumu mērķis jau ir nevis nākt klajā ar ziņojumiem par terorismu kādā konkrētā valstī, bet norādīt uz draudiem, kas vērsti pret konkrētiem cilvēkiem. Tas šīs rezolūcijas 9. punktā tā arī atspoguļots. Tiek pieminēta atkal Habībī, kur nos, notiesāt uz nāvi nevis par terorismu, bet par zaimošanu. Viņa tagad sēž cietumā un, un nāvisots drauds, nu, burtiski kā Damokla zobens karājas par viņas galvu. Viņa nezin, vai tas e, tiks īstenots vai nē, tas e, nav pieņemami. Paldies, saka priekšādātāji. Tālāk Sajed Kamr, Karims, lūdzu. Paldies. Visi reliģiju pārstāvi ir tiesīgi doties uz saviem tempļiem. Tā tas ir arī Pakistānā. Jūs varat piedarīt pie jebkuras uh, reliģijas. Uh, bija jebkuras ticības, un tam nav nekādas saistības ar valsts, valsts ir sekulāra. Par to arī runājām rezolūcijā. Katrs, kas tika nogalināts, kas tika ievainots šajos no, gļēvajos terorismu uzbrukumos, ir Pakistāns pēc savas eh, tautības, un ja mēs viņus tagad iedalīsim vēl nes kādās citās kategorijās, tad mēs apkaunosim viņu piemiņu. Valsts un eh, tie pārstāvi eh, kas atbalsta, tās valsts, kas atbalsta terorismu, viņam jāzina, ka tās tiks eh, atmaskotas un eh, mēs vērsīsimies par teroristu visstigrākajā veidā, vienalga, kur notiek šie terorismu akti - Briselē, Pešavarā, Lahorā vai Madridē. Mēs būsim visi viens otram plecu pie pleca un cīnīsimies pret teroristiem. Paldies, saka priekšsēdētāja. Tālāk pāriem pie brīvā mikrofona procedūras, jo runātājs saraksts ir izsmelts. Liels paldies priekšādātāji, saka Cirijo kungs. Protams, arī es vēlos pievienoties tiem, kas pauž visspēcīgāko nosodījumu attiecībā šiem teroristu uzbrukumiem. Tajā pašā laikā, es domāju, ir pilnīgi skaidrs arī tas, ka Eiropas Savienībai jānosūta skaidra vēsts um, par savu vēlmē sargāt cilvēktiesības ne tikai vārdos, bet arī darbos. Mums ir jāpievērš arī tam, ko ir darījusi Pakistānas valdība jāuzsver, ka cilvēktiesība aizstāvība ir jābalst uz pašiem pamatprincipiem un šie principi jāpārvērš darbos. Mums jāvērš uzmanība ne tikai uz diskriminācijas piemēriem, bet arī uz problēmām, kas nereti tiek piemirstas. Jādomā par Beluģistānu, piemēram, Tur saskaņā ar Amnesty International informāciju norisinās smagi cilvēktiesību pārkāpumi. Ir virkne dažādu diskrimināciju uz rasu pamatu, reliģiju pamatu, un mums jāvērš pret to visu. Paldies, nākamais runātājs. Liels paldies priekšsādātāja, saka Marijas kungs. Šie uzbrukumi, pret, kas vērsti pret kristiešiem Lahorā, mums atgādina, ka terorisms, islāma terorisms nepastāv tikai un vienīgi Eiropā. Šie uzbrukumi Lahorā vairāk kā 7, nes līdz vairāk kā, aiznes līdz vairāk kā 70 cilvēku dzīvības, vairāk kā Briselē. Bet jāsaka, iedzīvotāji pat īp tik milzīgu ažiotāžu no tā neiztaisīja. Jo tādā valstī kā Pakistānā, kur ir 200 miljoni cilvēku, kas jau tāpat ir destabilizēta, eh, nu, acīm redzam, tas nav tik šokējošs notikums. Tāpat laikā, protams, ir briesmīga situācija destabilizējas tālāk. Un nedrīkst pieļaut to, ka arī, piemēram, Eiropas dalībvalstu izlūkdienesti šai, šai reģionā turpina spēlēties ar uguni. Uh, Pirmām kārtām jātiek pāri šim rasu naidam un starpreliģiju naidam. Nu, tā tikai varēsim šīs problēmas atrisināt. Paldies. Nākamais runātājs. Bonāno kungs. Tas, kas lieldienās notika Pakistānā, ir skaidrs piemērs eh, tam, kā rīkojas islāmistiskie teroristi tomēr šķiet, ka šajā telpā visi mēdz, eh, mēģina tikai teikt, ka lūk, teroristi ir bez jebkādas reliģijas. Tagad arī, lūk, šie kristieši tiek nogriezt, ko dara Eiropa, nedara neko, tikai noskatās, tagad tāds zombijs. Visiem šķiet, ka nekas Eiropā jau nu notikt nevar lielākie Eiropas politiķi vispār pat nedodas uz šīm um, lidostām vai nebrauc ar metro, kas tiek apdraudēta. Nē, viņiem pašiem savs transports, bet Eiropas pilsoņi labi apzinās, kas viņiem draud. Visādi veidi teroristiski notikumi um, uzglūn mums no katra pakša, un tā, nedrī, tā nedrīkstam rīkoties. Es domāju, ka ir jāatjaunā nāvisots teroristiem. Paldies tālāk, Šaidrovs kundze. Priekšādātāji, paldies! Vēlos saviem kolēģiem pateikt, lūk, es kā Eiropas politiķe braucu ar metro, un es tāpat lidostā stāvu rindā pie uh, reģistrēšanās uh, vietām un tam līdzīgi. Tāpat laikā es domāju, ka ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas parlaments iestātos pret terorismu. To terorismu, kas tie, notiek arī Pakistānā starp reliģiskiem grupējumiem. Mēs aicinām Pakistānas valdību uz spēcīgāk cīnīties pret šādu veidu brutāliem e, vardarbības aktiem. Asijā Bībī tika pieminēta. Mēs aicinām varas iestādes viņu atbrīvot Mēs šādu aicinājumu esam izteikuši jau se, vairāk kārt, jau kopš 2010. gada viņa joprojām, viņai joprojām draud nāvisots, un mēs taču esam pret nāvisodu. Viņa ir tā ir sieviete, kas vispār neko sliktu nav savā dzīvē izdarījusi, viņa vienkārši pauda uh, savu pārliecību, viņai ir tiesības uz reliģisku pārliecību un konfesiju, bet diemžēl tas Pakistānā netiek pieļauts, tas tiek uzskatīts par kriminālu nodarījumu. Liels paldies, saka priekšādētāji. Nākamais runātājs. Kristiešu um, tradīcijas svinēt iest lieldienas Lahorā kļūpa par traģēdiju, saka Pēters kundze, gāja bojā ļoti daudz kristiešu, to starpā ļoti daudz bērnu. Šis uzbrukums ģimenēm ir vēl viens pierādījums tam, cik milzīgs naids pastāv pret kristiešiem um, ekstrēmistu vidū. Šie, šiem ekstremistiem bija viena alga, ka tai pašā brīdī, nu, bojā gāja arī musulmaņi. Tas ir tikai viens no daudzajiem uzbrukumiem, kas Pakistānā tiek vērsti pret kristiešiem. Kristieši tur ir 2% no iedzīvotāju skaita, un šis skaits, jāsaka, pieaug, pieaug arī uzbrukumu skaits. Uh, šie ekstrēmistu uzbrukumi atkārtojas atkal un atkal. Šajā rezolūcijā speram tikai pavisam nelielu soli ceļā uz situācijas atrisināšanu, bet tas arī tas nebūs efektīvs, ja nebūs tālākas darbības. Rīcība, ko īsteno teroristi, prasa bija saliedētība no mūsu puses. Mums jāstāv dzīvība, kristieši, un es aicinu Pakistānas varas iestādes atbrīvot abībī kundzi. Paldies, saka priekšādātāja. Kelī kungs tālāk. Paldies! Domāju, ka uzbrukumi Briselē ļoti labi parāda, demonstrē mums to, kā cilvēki cieši visā pasaulē no teroristu uzbrukumiem. Mums ir jācīnās pret teroristiem it visur. Un jācīnās pret ekstrēmismu un tā ideoloģiju. Tas ir tikpat svarīgi. Pakistānas valdība cenšas ieviest reformas, nu, piemēram, aizliegt eh, piespiedu laulības, eh, bērnu izpracināšanu un vērsties pret diskrimināciju. Mums tāpat laikā jādara vēl krietni vairāk. Mums jāizdara tālāks spiediens uz šīs valsts varas iestādi un uz citu valstu valdībām, lai pārliecinātos, ka tās īsteno ne tik vien reformas uz papīra, bet arī tīri praksē. Uh, E, tīpaši jāvēršas par diskrimināciju pret sievietēm, reliģiskajām minoritātēm, nerad kristieši tiek spiesti pievērsties, piespiest pievērsties islāmam, un tāpat arī jāvērš par piespiedu laulībām. E, paldies! Paldies, saka priekšsādātāji, līdz ar to brīvā mikrofona procedūra ir noslēgusies. Tālāk došu vārdu komisijas vārdā Taisens kundzei, lūdzu. Priekšādātāji, paldies! Godātie parlamenta deputāti! Tieši tāpat kā Pēšavarā 2014. gada decembrī arī uzbrukums Lahorā um, lieldienu svētdienā tika vērsts pret bērniem, kas taču ir riskam visvairāk pakļautie, visneaizsargātie sabiedrības locekļi. Teroristi uzbruk valsts nākotnē, uzbruk valsts daudzveidībai, lakūras uzbrukumi tika vērsti pret kristiešu minoritāti, bet vienlaikus bojā gāja arī ļoti daudz musulmaņu. Šie uzbrukumi nāca tikai divus gadus pēc nāvi, pēc nāvi nesošajiem uzbrukumiem sprādzieniem baznīcā. Es aicinu Frederiku Mogherini, mēs ar Frederiku Mogherini esam pauduši e, līdzjūtību upuru ģimenēm un uzsvērām, ka vēlamies atbalstīt Pakistānu tās cīņā pret terorismu un e, vēlamies palīdzēt tai veicināt kopīgu vērtību veidošanos. Mēs aicinām Pakistānu šo uzbrukumu vaininiekus saukt tiesas priekšā un vērsties pret visu veidu organizācijām, kas eh, piesakās mm, kā šo pasākumu organizētājs. Mēs nedrīkstam pieļaut šādu neiecietību arī pret reliģiskajām minoritātēm. Mēs uzmanīgi sekojam līdz notikumiem šai valstī. Minoritātes šai valstī, tos starp reliģiskās minoritātes, joprojām cieš no nu, neproporcionālas sloga no uzbrukumiem nereti kļūstot par ekstrēmistu, militāristu upuriem. Mēs aicinām valdību spēcināt centienus uh, drošības nodrošināšanā valstī attiecībā uz visām reliģiskajām minoritātēm valstīm. 2016. gada uh, GSP plus ziņojumā tiek teikts, ka cilvēktiesību situācija joprojām ir ļoti problemātiska. Mēs cilvēktiesības savos regulārajos dialogos ar Pakistānu pieminam vienmēr, un mēs vienmēr mudinām varas varas iestādes risinot šos problēmu jautājumus, to starp arī um, risinot minoritāšu jautājumus. Eiropas Savienība ar nožēlu konstatē, ka ir atcelts moratorijas nāvis sodam Pakistānā. Un ar skumjām konstatēja, ka notiek ar vien vairāk, tiek ar vien vairāk izpildīti nāvesodi. Pakistāna šobrīd ir trešā sarakstā pēc izpildīto nāvesodu skaita. Vakar pat tika mm, pakārti četri četri cietumnieki, kas bija notiesāti par slepkavību. Mēs esam pret nāvesod jebkuros apstākļos. Konsekventi vienmēr esam, tais, esam uh, aģitējuši par nāvesodu atcelšanu visur pasaulē. Visās mūsu sarunās ar Pakistānu mēs turpinām uzcelt to, cik ārkārtīgi svarīgi ir atjaunot nāvesodu moratoriju un nodrošināt atbilstību minimāliem standartiem. Eiropas Savienība turklāt atbalsta arī vairākus projektus, kas paredzēti uz informētības līmeņu celšanu un uz cilvēktiesību aizsardzību piekļuvi tiesiskumam, riskam pakļautajiem grupējumiem, kas ļautu spēcināt pilsoniskās organizācijas Pakistānā. Eiropas Savienība ar divpusējās sadarbības nolīgumu, kas tika pieņemts 2014. gadā un ir spēkā līdz 2020. gadā, gadam piešķir 635 eh, miljonus eiro, un eh, cilvēktiesības un laba pārvaldība ir viens no sektoriem, kam šie līdzekļi paredzēti. Cilvēktiesību pārkāpumi šai valstī joprojām ir ļoti bieži, neskatoties uz visai konstruktīvām iniciatīvām, kas jau ir aizsāktas Pakistānā. Pakistāna ir gūsi zināmu eh, progresu cilvēktiesību aizsardzības struktūru veidošanā, to starp izveidojas Nacionālo cilvēktiesību komiteju. Turklāt Valdība pavisam nesen pieņēma rīcības plānu, ka, lai uzlabotu cilvēktiesību situāciju Pakistānā. Plāns ietver virkni mērus un pasākums to starp arī Nacionālā rīcības plāna izstrādāšanu attiecībā uz minoritāšu tiesību stiprināšanu un aizsargāšanu. Ir veikta arī zināma rīcība, lai vērstos pret šo plašu pastāvošo uz naidu kurinošo runu problēmu. Uh, šajā jomā ir gūts progress arī tiesību aktu ziņā, to starp attiecībā uz sieviešu tiesībām. Eiropas Savienība tāpat aicinājusi veikt plašu rīcību pret terorismu, pilnībā nodrošinot atbilstību starptautiskajām tiesībām, pamatvērtībām un cilvēktiesību standartiem. Arvien lielāks uzsvars būs jāliek uz profilaks, uz prevenciju um, terorisma jomā, it īpaši jomā, kur vēlamies vērsties pret radikalizāciju un apstākļu apkarot terorisma finansējumu. Dāmas un kungi, godātie deputāti, vispēcot gribētu uzsvērt, ka Eiropas Savienība vienmēr ir bijusi un vienmēr būs demokrātijas un reformu aizstāve un atbalstītāja. Paldies! Liels paldies, saka priekšādātāji! Liels paldies komisārē, paldies par šīm noslēguma piezīmēm! Esam saņēmuši septiņus rezolūciju projektu.